Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ich erkläre die am 13. Līdz to es paziņoju, ka 13. novembrī pārtrauktā plenārsesija tagad tiek atsākta. Dāmas un kungi, mēs rītdien eh, sveiksim šeit pār.